arī ir nosūtījusi grozījumus tekstam, ko pieņēmis parlaments. Un arī šo te dokumentu mēs uzskatīsim par apstiprinātu, ja nebūs iebildumi 24 stundu laikā saņemti. Šos iebildumus vēl celt kāda politiskā grupa vai arī noteikts deputāts skaits. Tad Šis grozījums teksts arī ir lasāms parlamenta tīmekļu vietnē un arī tiks publicēts protokolā.